tiešām šādā veidā mēs gūtu papildus finansu avotus, pirms mēs pieņemam galīgo lēmumu. Paldies! Tautas partija grupas vadai Gozesa kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs.